sēdi. Um, protokols un 13. Uh, septembra sēdes uh, teksti ir jūsu rīcībā vai kādam ir iebildumi? Iebildumu nav. Barī eh, Madlīna informēja mani par to, ka sākot ar 20. septembri šajā